šīs jomas ir tiešām svarīgas, un mūsu zaļais kurs arī tiks iekļauts šajā sadaļā. Zaļais bez zilā ir dzeltens runāšu un strādāšu kopā ar parlamentu pie jaunā šī kursa, zaļā kursa. Gatavosim jauno um, biodiversitātes pasākumu. Rīt būs rezolūcija. Tā mums ļaus izstrādāt galīgo stratēģiju tuvākajās nedēļās. Paldies par uzmanību! Paldies komisāram! Debuša noslēgumā ir eh, sagatavots rezolūcijas priekšlikums, to ir iesniegušas sešas politiskās grupas, debatas līdz ar to ir beigušās un balsojums ir paredzēts rīt. Tagad pievērsīsimies Jāra kungā ziņojumam par Eiropas tiesības sarga darbu 2018. gadā. Es vēlētos jums atkārtot, ka tiek izmantota elektroniskā sistēma, lai pieteiktos uh, izteikumiem un arī um, zilās kartes jautājumiem. Debates sāksim ar referentu Pēteru Jāru. Viņam tiek atvēlētas četras minūtes. Lielas paldies, priekšādātāji! Šonadēļ mēs ļoti intensīvi diskutējām par to, kā Eiropas institūcijas varētu tuvināt uh, vēlētājiem. Esam izveidojuši um, Eiropas konventu, lai pilsoņi varētu piedalīties Eiropas Savienības tālākajā attīstībā, lai viņi varētu runāt par caurzmību un līdzīgiem jautājumiem. Bet, kolēģi, mēs nedrīkstētu aizmirst, ka mums jau ir kāda institūcija, kas ir ļoti tuva vēlētājiem, proti Eiropas ombuda birojas. Bez pilsoņiem, protams, nekas nenotiks. Pilsoņi ar ombudu var tieši kontaktēties, viņam var rakstīt vēstules un var ar viņu tikties, kad vien tas ir iespējams. Protams, ir eh, jākonstatē arī tas, ka eh, ombuds ir paredzēts tieši pilsoņiem, nevis eh, padomēji, komisijai vai Eiropas parlamentam. Tas nozīmē, ka ombudam dažkārt, protams, ir jākontaktējas ar institūcijām, gan ar komisiju, gan ar padomi, un vienlaicīgi mums ir arī intensīvi jāsadarbojas. Es eh, apsveicu ombudēju Emīliju Railiju viņas darbā. Viņai ir izdevies eh, atkārtot savu mandātu un Mēs eh, ceram, ka mēs varēsim labi sadarboties, lai aizsargātu pilsoņu intereses. Galu galā tas ir ļoti būtiski, lai pilsoņi varētu labāk piekļūt eh, Eiropas administrācijai un li, lai administrācijas darbība uzlabotos. Es vēlētos priecāties, eh, paust savu prieku par to, ka Emīlija Raileja ir iestājusies par caurdzmību padomē bet, protams, ka padomē varbūt tas nav izraisījis īpašu prieku. Es uzskatu, ka piekļuve padomes dokumentiem un caurdzmība padomē ir ārkārtīgi svarīga. Un es domāju, ka šeit noteikti vēl ir iespējami uzlabojumi. Mēs pieprasām no padomes vismaz tikpat lielu caurdzmības līmeni, kāds tiek nodrošināts eh, parlamentā. Uh, Protams, ka mums ir jādomā par atbildīgumu pilnīgi visās instancēs, un ir svarīgi, ka tikai šādā veidā mēs varēsim pietuvoties eh, Eiropas vēlētājam. Mums eh, vajadzētu darboties nevis kā diplomātiskam fórumam, bet gan mums vajadzētu domāt, lai mūsu darba metodes eh, atbilstu uh, parlamentāras demokrātijas standartiem. Man bija ārkārtīgi liels prieks strādāt pie šī ziņojuma. Mums bija ļoti laba sadarbība ar ēnu referentiem. Esam uh, sagatavojuši labu ziņojumu. Esam rūpējušies par to, lai tas uh, nebūtu pārāk politisks, lai tas uh, varētu panākt pēc iespējas lielāku vairākumu. Un mm, Lūgumrakstu komitejā šis ziņojums tika pieņemts ar 28 balsīm pār, vienu balsi pret, vienu balsi atturās. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs lūgumrakstu komitejas darba rezultāts. Mēs esam nodrošinājuši arī gana labu sadarbību starp mūsu komiteju un ombudi, un es ceru, ka šajā gadā mēs varēsim turpināt tikpat labu sadarbību. Lielas paldies Jārkungam! Tagad eh, došu vārdu uh, tiesības sardzēji Aurēlijas kundzei. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labvakar. Paldies Jāra kungam un ēnu referentiem par šo darbu. Man vienmēr ir prieks runāt par šo jautājumu parlamentā, taču šis gads ir īpaši svarīgs, jo es stāstu par to jaunajam parlamentam ar daudziem jauniem locekļiem, kas pirms pāris nedēļām deva man iespēju otro mandātu. Esmu ļoti pateicīgi par šādu uzticību. Man patīk, ka Šafkovics kungs arī piedalījās šajā diskusijā. Un domāju, ka šis darbs nāks par labu daudziem Eiropā un arī ārpusē. Godātie locekļi, kā ombuds, esmu tilts starp administrāciju un pilsoņiem, kad rodas problēmas un sūdzības. Tās nāk no individiem, no pilsoniskām organizācijām, žurnālistiem, biznesmeņiem un parlamentu locekļiem. Mēs analīzē lietojam ne tikai Eiropas Savienības tiesības, bet arī labas administrācijas principus, uh, meklējot izējas, jo pilsoņiem bieži vien ir problēmas ar administrācijas attālinātību un tehniskajiem aspektiem. Mēs neesam advokāti, mēs mēģinam sabalansēt stiprās, lielās institūcijas un visai nevarīgos pilsoņus. Ļoti daudz ir šo sūdzību, un tas pieaug arī šajā gadā. Tas nav tāpēc, ka mūsu standarti ir pazemināti, bet cilvēki ir sapratuši, ka pastāv šāda iespēja un daudz kas ir panākams. Paldies aģentūrām un institūcijām par sadarbību. Vairums no gadījumiem ir atrisināti visām pusēm labi iesaistoties, un tas ir jāatzīst. Jā, protams, es norādu uz problēmām, jo tāds ir mans darba uzdevums bet es redzu, ka Eiropas ierēģi arī strādā labi, un to arī ir jāatzīst. Ir parādīta labāko darba prakse, un šī prakse izplatīta. Tāpat kā iepriekšējos gados, caurskatāmība un atbildība rada vislielāko proporciju mūsu darbā. 2018. gadā izmantoju reti izmantojamu iespēju speciālo ziņojumu parlamentam. Tā bija tikai otrā reize, kad esmu to darījusi. 2014. gadā teicu parlamentam, ka to izmantošu visai reti, ļoti nopietnos gadījumos, kad institūcijas neatbild uz rekomendācijām. Tas saistījās ar Eiropas, Eiropadomas necaurskatāmību dažādos procesos, izstrādājot likumprojektus. Sabiedrībā ir tiesības zināt, kā viņu valdības piedalās šajā darbā. Bez tā Briseles kultūra saglabāsies, nacionālās varas iestādes noliek savu ietekmi. Ir labi, ka plenāra sēde tiešām atbalstīja manas rekomendācijas, lielās valstis iebilda, taču ir labi, ka daudzi tomēr grib šīs pārmaiņas. Tagad desmit dalību valsts ir šai stadijā un domāju, ka nākošajās prezidentūrās šis jautājums kas Eiropas demokrātijai ir tik svarīgs, tiks risināts. Kā Eiropas ombuds es koordinēju arī citus jautājumus. Nacionālos parlaments vairākas valstis, kas ir saistīts ar peticijām. 2018. gadā notika Eiropas parlamentā konference aprīlī, kur Baniekungs bija galvenais runētājs. Parlaments tiešām sniedza lielu atbalstu šim pasākumam. Parlamentārieši, sākot jaunos piecu gadu darbu, ir svarīgi domāt par to, kāda ir ombuda loma 20. gadā un pēc tam. Komisija būs ģeopolitiska komisija un vairāk saistīsies ar tādiem jautājumiem kā ārlietas, aizsardzība, migrācija, klimata pārmaiņas un krīzes, tāpat kā aģentūras. Un arī skatīsies, kā šis darbs notiks. Parlamentam savukārt būs demokrātiskā pārskata funkcija, un administrācija darbosies arvien efektīvāk. Frontex, migrantu atgriešanas lidojumi, migrantu dzīve Grieķu salās, tehniskās prasības aizsardzības jomā, un arī ombudsmenam ir jāpiemērojas šīm lielajām pārmaiņām. Taču realitāte tā ir tāda, ka mums ir mazāk nekā 70 cilvēku. Mēs saņemam milzīgu sūdzību apjomu, kas aug. Lietas kļūst sarežģītākas, Resursu trūkumu atzīst parlaments budžeta procesā, pārskatot arī mūsu statūtus, taču es lūdzu, lai šo jautājumu skata tālāk un visaptverošāk kopā ar, parlamē, eh, kopā ar komisiju un padomi. Visi mūsu interesēs ir, lai ombuds būtu ar resursiem nodrošināts. 21. gadsimtā mums jāizpilda mūsu loma, kā to gaida Eiropas pilsoņi ģeopolitiskajā situācijā. Paldies! Paldies, Reilī kundzei, komisijas vārdā Šefčovičs. Paldies priekšsādātāji, cienījamie deputāti, um, tiesības sardzes kundze. Man ir liels prieks šovakar būt uh, šeit klāt un pārunāt uh, ikgadējo Eiropas ombudu darbības ziņojumu par 2018. gadu. Tas ir lūgumrakstu komitejas ziņojums. Sākumā gribētu sveikt uh, referentu Pīteru Jāru, ko koordinātoru Speti komitejā un um, pārējos deputātus, kas ir iesaistījušies šajā darbā. Kā jau katru gadu, šis ziņojums katru gadu informē Eiropas institūcijas aģentūras pār Eiropas parlamenta viedokli pār uh, to darbu. Runājot par komisiju, par mūsu viedokli, gribu sniegt pārliecību, ka komisija ir apņēmības pilna nodrošināt, lai būtu nodrošināt laba administrācija uh, saistībā ar pilsoņiem, uzņēmumiem, struktūrām. Tā ir svarīga mūsu darba daļa un mēs ļoti svarīgi uzskatām šo saikņu kvalitāti. Mēs uh, gribam sniegt uh, pakalpojumu, nodrošināt uh, eh, to neatkarīgumu, efektivitāti, caurskatāmību. Un uh, ir jāizvairās no uh, administrēšanas ļaunprātīgas izmantošanas. Sadarbība ar Eiropas ombudu ir izšķiroši svarīga šai ziņā. Īpaši tāpēc, ka apmēram divas trešdaļas. Uh, E, sūdzību ir bijuši tieši saistībā ar Eiropas komisiju. Un e, mums ir nepieciešams tiešāk sadarboties ar Eiropas pilsoņiem. Katru gadu komisija e, piekrīt apmēram 3 ceturdaļām Eiropas ombudu priekšlikumiem, vai nu tie ir kādi ierosinājumi, problēma risinājumi vai rekomendācijas. Tātad lielākā daļā, daļā gadījumu ombuda rekomendācijas ieteikumu risinājumiem vai ierosinājumu uzlabojumiem visos šajos gadījumos parasti komisija un ombuds piekrīt viens otram, un tieši tāpēc tikai apmēram 6% uh, gadījumu tiešām ir, kur notikusi kāda ļaunprātība uh, administrācijā. Ombuds veic uh, tiešām ļoti ciešu tādu dziļu pārbaudi attiecībā uz sūdzībām, un vislielākā vairumā gadījumu tiešām ir konstatēts, ka uh, var atrast kādu pozitīvu risinājumu un tiešām nav notikusi šāda ļaunprātīga manipulācijas izmantošana. Eiropas ombuda balva par labu administrāciju ir izveidota. 2019. gadā komisija ieguva balvu, kas atzīst uh, iniciatīvas, uh, kuras ir ļoti skaidri un labi ietekmējušas uh, cilvēku dzīvi Eiropā. Eh, ir veids darbs eh, pie plastmasas materiāla samazināšana, vienreizējās plastmasas eh, lietošanas samazinājuma. Tāpat esam guvuši vairākas balvas dažādās citās kategorijās. Komisija apzinās, ka tā ir jāturpina darbs, jāizvērtē un, kur nepieciešams, jākoriģē savas administratīvās prakses. Tieši tāpēc komisija turpinās ļoti konstruktīvo sadarbību, kāda mums ir bijusi ar ombudu jau gadu laikā. Tas ir galvenokārt Eiropas pilsoņu un vispārējo interesēto pušu interesēs priekšsādātāji. Gaidu debatas ar eh, cienījumiem parlamentu deputātiem un jau pateicos par to, ka uzklausījāt man. Paldies! Lielas paldies komisāram Ševčovičam. Eh, tagad izteiksies eh, Teres Kungs. Divas minūtes. Domnule komisār, domnul Raili, komisāra kungs, Railijas kundze. Kā ēnu referents varu uh, pastāstīt jums, ka tik uh, viegli ir uh, izstrādāt uh, ziņojumu par kādu darbību, ja šī ziņojuma uh, galvenā persona ir bijusi tik eh, ļoti strādīga un eh, runājot par Orailijas kundzes darbību 2018. gadā, nu, mūs ļoti pozitīvi ir ietekmējis Orailijas eh, kundzes pozitīvais darbs un apņēmība aizsargāt Eiropas pilsoņu intereses attiecībās dažādām iestādēm, un to ir pierādījusi arī viņas atkārtot ievēlēšana šajā matā. Caurskatāmība, atbildīgums no Eiropas uh, uh, funkcionāru puses piekļuva dokumentācijai, nu, visos šajos lauciņos Sorēlijas kundze ir aktīvi strādājusi un ir nākus klajā ar atbilstošiem risinājumiem. Šai sakrībā mums ir bijuši priekšlikumi par um, augstu līmeņa caurskatāmību visās institūcijās. Caurskatāmība ir ļoti svarīgs uh, elements uh, tiesiskumā, un es aicinu jaunajai komisijai ņemt vērā Rēlīs kundzes ieteikumus šajā ziņā. Visa 2018. gada laikā Aurēlijas kundze ir demonstrējusi drosmi un apņēmību iestāžu priekšā un visaugstākajos Junkar komisijas instancēs izvirzot lietas gadījumus, kad ir notikuši būtiski pārkāpumi. Pēc vēlēšanām Rumānijā Nu, tur bija runa par korupciju un iespējams, ka Um, atbildīgās personas par korupciju būtu tiesātas. Uh, ir komisijā cilvēki, kas uh, lasa lekcijas uh, citām valstīm un pilsoņiem par uh, korupciju, bet uh, tāpat laikā paši šos principus neievēro. Uh, Nu, katrā ziņā gribu uzteikt Railijas kundzes darbību, aizsargājot Eiropas Savienības pilsoņu intereses, un mēs, eh, lūgumrakstu komitejas locekļi un eh, šī parlamenta deputāti, mēs solam jums atbalstu. Paldies par labu veikto darbu un labu veiksmi. Lielas paldies Terēšu kungām. Tagad eh, Tomas kundze arī divas minūtes. Uh, uh, paldies priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Ombuds kundze komisija negrib atkārtot to, kas jau ir pateikts principā gribu, bet man nav laika to darīt tā, ka to nedarīšu. Mēs visi zinām, ka Emīlija Orailija ir ļoti labi darbojusies un eh, sveicam jūs ar pārvēlēšanu amatā, bet eh, šī ievēlēšana ir parādījusi, ka ir procedurāls problēmas. Tas būs mūsu darbs eh, lūgumrakstu komitejā mainīt vai paskaidrot, eh, padarīt skaidrāku šo ievēlēšanas procedūru nākamajam sasaukumam. Eh, tam ir jābūt atbilstīgi tiem principiem, ko aizsargā pats ombuds. Ir jābūt skaidriem noteikumiem par kampaņas vešanu, bet jāsaka, šie noteikumi, šī darbība dažkārt bija tāda neīsti tīra. Un runājot par kandidātiem, arī kandidāti ir jā izvērtē, un viņas nedrīkst nolikt kaut kādā nu, nedelikātā situācijā. Uh, ir nepieciešams skatījums uz nākotni, piekrītu tam, ko teica ko kolēģi no Tautas partijas un sociāldemokrāta grupas, bet gribu uzsvērt citu lietu. Ir vēl lietas, ko nepieciešams darīt, lai nodrošinātu labu pārvaldību Eiropas institūcijās. Un komisijas atbildi atbildīgums ir svarīgs. Tad, kad mēs runājam par pilsoņu sūdzībām, par pārkāpumiem komisijā, tad komisija prasa nacionālajiem iestādēm uzdot jautājumu. Viņi prasa, jā, vai tad viņi tie pārkāpa Eiropas Savienības tiesību akts, un tad atbildi parasti ir nē, un komisija parasti apmierinās ar šo atbildi. Un tad no komisijas nāk atbild, ka nav problēma, nav pārkāpums, kas nozīmē, ka, ja nenostājas eh, Eiropas eh, pilsoņu pusē, nu tad neizvērš tādu vienlīdzīgu cīņu pret eh, birokrātiju. Un tāpat arī par individuālām sūdzībām par iespējamiem pārkāpumiem. Process nav caurskatāms, slēgtu failu dokumenti nav pieejami un ir problemātiski tos iegūt. Es gribētu, lai būtu proaktīvāka un caurskatāmāka pieeja un, protams, gaidu labu sadarbību ar ombudu tālāk, lai atrisinātu šo problēmu. Paldies! Lielas paldies, eh, Tomas kundzei. Tagad eh, divas minūtes, Lebretona kungs. Paldies, priekšādātāji. Es domāju, ka Eiropas Savienībā nevar šeit mācīt par morāli vai par cilvēktiesību aizsardzību. Te ir runa par tādiem ļoti elementāriem deontoloģijas noteikumiem, un proti te ir runa par Eiropas centrālo banku un komisiju Briselē. To pieredze pierāda 2018. gada ziņojums. Te vietējā lapusē tiek kritizēts tas, ka Eiropas komisija ir nozīmējusi savu ģenerālsekretāru Martinu Selmāru 2018. gada februārī. Tie ir runāts par četriem administratīviem pārkāpumiem, tā skaitā tiek radīts arī ārkārtas stāvoklis, lai viņš varētu iegūt šo amatu. Es pieļauju, ka um, bija iemesli uh, kāpēc vajadzētu nosodīt šo viņa nomināciju. Tas pats attiecas arī uz Eiropas parlamenta juridisko lietu komiteju. Tomēr bija vajadzīgi seši mēneši, lai atbrīvotos no Sēlmaira. Pēc šī skandāla tiesības sārdzē aicināja, lai tiktu sagatavota detalizēta procedūra, kā tiek iecelts ģenerālsekretārs. Savā ziņojumā viņa uzsver, ka komisija ir atteikusies ievies šādu procedūru. Šeit vēl ar vien trūks saurdzmības. 13. lapusē. Eh, tiesības sārdzi norāda arī uz Eiropas centrālo banku un jo īpaši uz tās eh, priekšādātāja Mario Draghi. Viņa aicina, lai um, viņš um, nepieļautu, ka viņš tiekas ar privāto banku prezidentiem. Neskatoties uz to, Draghi vēl ar vienu ir šajā um, mm, 30 grupā. Tas ir ļoti uztraucoši. Mēs līdz ar to nevaram uzticēties. Uh, Eiropas centrālās bankas objektivitātei attiecībā uz finanšu lobbyiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā trūks caurzmības un ētikas, un es to vienmēr esmu kritizējis. Lielas paldies Lebretona kungām. Tagad viena minūte Zlotovska kungām. Paldies, priekšādātāji. Orēlijas kundze, komisāra kungs. Es vēlētos apsveikt tiesību sārdzi par viņas pārvēlēšanu amatā. Domāju, ka tas ir ļoti labs pierādījums jūsu darba kvalitātei. Tā ir augstu novērtēta. EKR grupā pilnībā var atbalstīt šo sagatavoto tekstu, un, ja runa par mandātu, tad, protams, ir Eh, pienācis labs brīdis, lai mēs domātu par nākotni un eh, lai izvērtētu arī pagātnē paveikto. Mums vajadzētu nodrošināt augstāku caurdzamību lēmumu pieņemšanā trilogu procedūrā. Īsnībā triloga procedūra ir tāda kā karikatūra. Mēs eh, redzam arī šo ļoti ekstrēmo piemēru - mobilitātes pakotni. Diemžēl Eiropas Savienībā ir demokrātijas deficīts. Tas attiecas arī uz caurzmību. Esmu pārliecināts, ka tiesības sādze noteikti vērsīsies pret šādu negatīvu praksi. Lielas paldies eh, Zlatauska kungām. Tagad pusotra minūte Georgulis kungām. Paldies! Eiropas parlamenta eiro vēlēšanas demonstrē, ka cilvēki mums netic. Un tāpēc mums ir jādod ziņa, ka mēs cenšamies darīt vairāk un labāk, padarot institūcijas caurskatāmas un uzticamas, lai mēs varētu vērsties pret nepareizu darba organizāciju un likuma pārkāpumiem. Tikai šādā veidā mēs varēsim uh, panākt Eiropas integrāciju un uzticību mums. Mums nepietiek ar to, ka atvērsim durvis, mums ir jāizgaismo ceļš, pa kuru dodamies. Cilvēkiem ir jābūt iesaistītiem šai procesā. Caurskatāmība nozīmē, ka pilsoņi ne tikai zina, kas ko nozīmē, bet viņiem arī jāsaprot, kā viņi var piedalīties efektīvi šajā likumdošanas procesā. Ombudsmena ombudam un Railijas kundzēm, kas ļoti nodevusies šīs institūcijas darbā, var turpināt šo darbu. Aicinu padomi un komisiju viņu neignorēt. Paldies Gurgulis kungam un tagad furore. Grazie! Paldies priekšsādātāja. Es eh, sveicu Orailijas kundzi mm, par ievēlēšanu avatā un paldies eh, par labo darbu un eh, administrācijas darbu nodrošināšanu. Paldies Jāra kungam par darbu pieziņojumu un par uh, ziņojumu saturu. Uh, Eh, izņemot eh, vienīgi to paragrāfu par Eiropas centrālo banku, kas eh, man šķiet ir pretēji apkārtības un caurstāmības principu saglabāšanai, kuram vajadzētu būt lēmumu pieņemšanas procesos. Tāpat ir jānodrošina sabiedrības piekļuve dažādiem dokumentiem. Tam ir jābūt kā neliektai tiesībai, kas tiek garantēta visiem. Uh, Eh, tiesības, kuras šobrīd tomēr kompromitē un eh, ierobežo eh, regulējošais ietvars. Un ir prasības, kas ir definēts praktiski 20 gadus atpakaļ un neatbilst vairāk institucionālajai praksei un administratīvajai videi. Ir nepieciešams to visu pārskatīt. Ir e, veikts ļoti pozitāvs, pozitīvs darbs, bet ir nepieciešams e, tomēr e, nākt klajā ar daudz stingrākām normām. Furores kungs, jums vēl ir uzstāšanās laiks, bet es vēlētos jūs aicināt nerunāt tik ātri. Mēs šeit piemērojam ātruma ierobežojumus parlamentā. Ja tūkījums netiek līdzi, tad arī Eiropas pilsoņi nevarēs izsekot līdzi visās valodās tam, ko jūs sakāt. Okay. Jums vēlreiz jānospiež poga, un es jums atvēlēšu mazliet papildus laika. Tāpēc, kā es teicu, nepieciešams pārskatīt šīs pasības un ir nepieciešams pieņemt eh, daudz eh, stingrākas prasības un augstākus ētikas standartus, lai nepieļautu interešu konfliktus un uh, Eiropas institūcijās. Tādējā veidā ir jāgarantē institucionālā integritāte. Un, uh, Vanderlajenas eh, komisijai ir uzdevums nodrošināt, lai eh, administīvo kļūdu pārkāpumu gadījumos, tad, kad ir amorāla uzvedība, ir pārkāpumi kādos noteikumos, eh, ko esam ievērojuši Selmaier un Barozo gadījumos, lai tas viss neatkārtotos. Mums ir jāmaina virziens, un to mēs varam darīt. Furori. Mēs paldies, Furores kungs. Mums ir atvēlēta uzstāšanās laika katram šeit parlamentā, un, diemžēl, eh, tas nav eh, nemaz tik patīkami. Jūs to visu esat uzrakstījis uz papīra, un tad mēģināt to nolasīt. Eh, jūs esat jauns parlamentā. Evija kundze jau šeit ir strādājusi, un viņa varbūt ir vairāk pieredzējusi šajos jautājumos. Varbūt jūs varētu to ņemt vērā. Uh, Tagad eh, Kirtons Dārlings kundze. President. Paldies! Eiropas ombudam ir liela loma mūsu Eiropas demokrātijā, uzlabojot administrāciju, nodrošinot ētiskos principus institūcijās. Un man ir prieks, ka Emīlija Railī tika ievēlēta vēlreiz. Viņas darbība ir bijusi kā paraugs Viņa ir veicinājusi labu pārvaldību un caurskatāmību. Daudzās valstīs ir jautājumi par Eiropu, un mums aizejot no Eiropas, mēs um, e, ļoti svarīgi parādīt, kas notiek Eiropā. Šī ir mana pēdējā runa pārstāvu Ziemeļa Angliju, un man ir bijis gods un privilēģija šeit būt un es ceru, ka šeit manas mājas pēc kāda laika pārstāvēs kāds cits. Tagad mēs ejam prom, gribētu pateikties saviem darbiem Olgai Karlu, Martu, Maksu un Malkomu par viņu darbu šajos grūtajos laikos, tāpat arī iepriekšējos darbiniekus un no Lielbritānijas delegācijas petīciju komisijā mēs varam vēlēt jums tikai labu panākumus. thank you very much. Lielas paldies Kirtons Dārlings kundzei. Tas eh, nav mans eh, uzdevums, bet eh, jūs bijāt ļoti saviņota. Jūs teicāt, ka jūs esat no Anglijas ziemeļa austrumiem. Uh, Manai, manā vēlēšana apgabalā ir kāda sadraudzības pilsēta jūsu reģionā, un es vēlētos nodot sirsnīgus sveicienus šīs pilsētas iedzīvotājiem. Tagad došu vārdu Bedrēnes kundzei. Paldies, priekšādātāji! Komisāra kungs, tiesības sardzes kundze, liels paldies eh, referentiem par viņu darbu. Eiropas Savienības pilsoņu uzticēšanās eh, tiks nodrošināta ar lielāku caurdzamību. Esam panākuši progresu institūcijās, jo īpaši ir runa par tirdzniecības jomu. Komisijai vajadzētu turpināt publicēt sarunu dokumentus un padomei arī vajadzētu publiskot mandātus. Mēs esam to visu laiku uzsvēruši. Padomei, jo īpaši vajadzētu nodrošināt lielāku caurdzamību savā darbībā. Mums vajadzētu ieguldīt visu savu enerģiju tajā, lai tiktu pēc iespējas ātrāk panākt eh, vienošanās par obligātu un saistošu caurdzmību, ja runa par interešu pārstāvību. Mums ir jātuvina pilsoņu institūcijām, un tas nozīmē, ka mums ir jācīnās pret eiroskepsi. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu turpināt savu darbu un mums vajadzētu stiprināt tiesības sardzes uzsākto stratēģiju eh, caurdzmības un redzamības veicināšanai. Jūs varat paļauties uz manu atbalstu. Paldies eh, Bedrenes kundzei, tagad um, divas minūtes Evī kundzei. Jo. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu izteikt savus uh, sveicienus uh, Obambudei, uh, Orailijas kundzei uh, par ievēlēšanu, atkal ievēlēšanu avatā, un uh, parlaments ļoti novērtē jūsu darbu. Un, uh, jo tas ir veikts ļoti tādā korektā, pareizā, labā veidā, uh, kā jau tas ir atspogļots 18. gada ziņojumā, par ko runājam šodien. Uh, Tas ir ziņojums, kas uh, prasa, nu, kā jau mēs to rakstījām arī iepriekšējā gada ziņojumā, ka ir nepieciešams uh, caurskatāmības reģistrs, lai to varētu ieviest uh, juridiski saistošā formā, lai varētu izskaust šos iztrokošos kontrols elements uh, lobiju uh, atmosfērā un lai nepieļautu interešu konfliktus. Bet nepieciešams lielas izmaiņas arī, lai visus lēmumu ņemšanas procesus padarītu tik tiešām caurskatāmus un lai būtu pilnīgi pārskat atbildība. Vanderlainas kundze, ja viņa tik tiešām vēlas veikt izmaiņas, uh, tad jāskatās, kā ir darbs noticis iepriekšējās komisijas ietvaros, kā piekļūst, kā notiek šādas pieprasījuma izteikšana. Vienīgais negatīvais jāra ziņojumā ir punkts par Eiropas centrālo banku, par teksta daļu. Es uzskatu, ka tur vajadzētu būt, nu, principā aizliegumam Eh, viņiem veikt eh, kādu sanāksmes eh, slēgtā telpā. Liels paldies, Evī kundzei. Tagad viena minūte Agijus Salibas kungām. Vispirms es gribētu apsveikt Emīliju Railiju ar ievēlēšanu. Tā ir uzticības balsojums par viņu, padarot ombudu biroju pieejamu pilsoņiem. Man ir prieks, ka šai ziņojumā ir ļoti nopietns jautājums, proti cilvēku ar invaliditāti un attieksmi pret viņiem, kā arī viņu saistību ar dažādām slimības schēmām. Arī aicinājums komisijai pārskatīt šo schēmu, lai tā atbilstu Eiro apvienoto nāciju konvencijai cilvēkiem ar invaliditāti. Vajadzētu domāt arī par EFSO uh, kandidātiem, kam ir, kas ir neredzīgi. Tagad ir dažādas tehnoloģijas, kas var tikt izmantotas datortestos. Visbeidzot, es gribētu pateikties Džūdiju, kas bija mūsu koordinātore, mūsu komitejam. Paldies par visu labo darbu! un uzticību mums jums pietrūks. Paldies Agijus Salības kungam Benifei. Paldies! Eiropas parlaments ar savu gada ziņojumu sveic vēl vienu reizi Emīliju Orlainiju un uh, Eiropas ombudu biroju par uh, izcilu veikto darbu. Un Eiropas pilsoņi ir atraduši ombudā tādu ļoti vērtīgu sabiedroto, lai varētu nodrošināt Eiropas Savienības administrācijas darbību, lai būtu caurskatāmi lēmumi, piekļuvustamība un uh, sniegto pakalpojumu kvalitāte. Eh, tā kā sirsnīgi gribētu sveikt eh, jūs par labo darbu. Paldies Emīlijai Railī un sveicam jūs eh, par ievēlēšanu atkal amatā. Ir nepieciešams veiciet, turpiniet savus iniciatīvas un darbu ar tādu pašu apņēmību, tīpaši par lēmumu pieņemšanas mehānismiem padomē. Un vienmēr esiet ar apņēmību gatavi cīnīties pret administratīviem pārkāpumiem, kā Selmai arī gadījumā. Un uh, ar uh, lepnumu saku, ka esam sadarbojušies ar ombudu, lai uh, sadarbotos, um, lai aizstāvēt to cilvēku pozīciju, kur Eiropas Savienības iestādē strādā bez uh, definētas maksas saņemšanas. Mēs tam cīnījušies kopā par stažieru tiesībām. Es paldies Beņa Feikungam. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra un pirmais pospešilkungs pane předsedající já bych chtěl. paldies priekšsēdētāj kungs. Nobeidzot šo diskusiju, es gribētu uzsvērt, ka es atbalstu ziņojumu, īpaši vienu punktu, kas varbūt neliekas tik svarīgs kolēģiem. Taču tas ir ļoti svarīgs. Es runāju par 47. punktu, kur ir nosacījumi darbam, proti neparteiskums un daudz kas cits - integritāte. Nu, daudz to varbūt uzskata par formāliem jēdzieniem. Taču Čehijā pat labā notiek šis ļoti nopietnais darbs, runājot par sadarbību ar komunistu režīmu ko veica daži prokurori. Esmu ļoti priecīgs redzēt, ka Eiropā mēs uzstājam ne tikai uz profesionālismu, bet uz personīgo integritāti. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Lopes Aguilar. Paldies, Šefkovičs kungs, Orēlijas kundze. Es izmantoju šo iespēju piepulcēt savu balsi, ši, uzslavējot šo institūciju un apsveicot jūsu ar ievēlēšanu šajā parlamentā. Jums ir pieci gadi darba priekšā veicināt lielāku caurskatāmību, pieeju dokumentiem. Daudz kas ir bloķēts, un to ir izdarījusi padome. Lai gan Libe komiteja, kuru es vādu, ir mēģinājusi to panākt. Vēl ir daudz darāms, lai interešu konflikti tiktu likvidēti, lai vairs nebūtu tāda prakse, ka viss iet uz riņķi un riņķi, ka dažādas nozars pakļaujās apvienoto nāciju prasībām runājot par invalīdiem, un lai tiešām mums būtu patiesi eiropiska regulācija. Paldies! Brīvā mikrofona procedūra līdz ar to ir beigusies. Un vēlreiz izteiksies tie, kas izteicās jau debušu sākumā, bet apristā kārtībā. Tātad pirmais tagad komisārs Ševčevičs. Paldies priekšādātāji, godāmie deputāti, Orēlijas kundzei. Vispirms es vēlētos pateikties deputātiem par viņu komentāriem un izteikumiem. Nu, domāju, ka Terese kungs jau sākumā pauda ļoti lielu atzinību Oreilijas kundzes paveiktajam, un komisija viņam var tikai pievienoties. Tomas kundzei es vēlētos teikt, ka, ja runa par pārkāpumiem un pilotu procedūrām, es labprāt turpināšu diskusijas lūgumrakstu komitejā. Nu pat esmu saņēmis ielūgumu doties uz šo komiteju, lai apspriestos par mūsu tālāko sadarbību. Vēlos arī informēt eh, deputātus, ka otrdien komisija nozīmē jaunu ģenerālsekretāri, pilnībā ievērojot procedūru, un es uzskatu, ka ir izvēlēta ļoti augsta, profesionāla un eh, laba um, kolēģe Ilze Johansone. Viņa būs izcila ģenerālsekretāre. Tāpat es vēlētos norādīt, ka komisija visu laiku cenšas nodrošināt ļoti augstu administrācijas līmeni. Uh, un mēs darīsim visu, lai panāktu, ka tiesības, kas ir paredzētas pamatiesību hartas 41. pantā, tiktu pilnībā respektētas un mūsu pilsoņi tās varētu arī izmantot. Tātad šeit ir runa par pilsoņiem un asociācijām, ar kuriem mēs kontaktējamies, un viņi varot pārliecināti, ka viņi noteikti saņems atbilstošu un pareizi pārvaldītu administrāciju no komisijas puses. Vēlos arī uzsvērt, ka mūsu ikdienas kontaktos ar tiesību sārdzi mēs mēģinām nodrošināt ļoti augstus administratīvus standārtus. Mēs izmantojam šeit nediskriminācijas, objektivitātes principus, un tāpat arī jūs to jau jūs norādījāt savos izteikumos. Lūgumrakstu komitejas rezolūcija par uh, Um, Eiropas tiesības sarga darbība 2018. gadā izceļ vairākas institūcijas, kur varētu vēl uzlabot situāciju. Tuvākajās nedēļās komisija izskatīs jūsu rezolūciju un atbildēs uz visām jūsu paustajām bažām, kā tā vienmēr ir darījusi. Es vēlētos izmantot arī šo iespēju, lai pateiktos Kirtons Dārlings kundzei. Es vēlētos pateikties arī visiem apvienotās koralistes kolēģiem un draugiem. Liels paldies par viņu ieguldīto darbu. Paldies jums un vēlos jums teikt, ka mums jūs pietrūks. Liels paldies eh, komisāram Ševčovičam par reglamentu, kas jums sakāms. You, Maroš. Uh, um... Paldies, Maroš! Paldies par visu, ko jūs darījāt par zaļo kursu, enerģetisko nabadzīgu, un mēs ļoti gribētu saņemt no jums un kolēģiem tā definīciju šī mandāta laikā. Taču paldies par visu, ko jūs esat darījuši mazais sargātu pilsoņu labad. Paldies! Kolēģi, tas noteikti nebija par reglamentu, bet tā kā jūs arī esat izteikusies par īstāšanos, tad es jūs nepārtraucu. Vēlreiz došu vārdu Reilijas kundzei. Um, Paldies! Paldies visiem! Tas ir ļoti iedvesmojoši uzklausīt jūsu atbalsta vēsti no parlamenta. Un, protams, turpināšu arī sarunas ar jums vēlāk, tuvākajos mēnešos un gados. Katena Dārlings kundzei gribu teikt, ka nebieži īri izsaka savas bēdas par to, ka aiziet kāds brits, bet šajā gadījumā es gribētu tiešām to teikt un pateikties jums par labo sadarbību pēdējos gados. Man ļoti patika, ka pēdējos mēnešos un pēdējā gada laikā, kad jūs visi acīm redzot bijām tādā stresā, cik čakli un kārtīgi jūs veicāt savu darbu, un pat šajā mazajā birojā kad bija tik daudz citu lietu, kas varēja paņemt jūsu uzmanību. Paldies jums! Un par daži komentāri. Paldies, Tereš kungam, par, par jūsu darbu, par komentāriem un arī atzinību manam darbam. Manam tumai gribētu teikt, ka es ņemu vērā to, kas saistās ar notiekumu noteikumiem, runājot par vēlēšanām. Tā it kā nebūs mana problēma tuvākajos piecos gados, bet par šo jautājumu, protams, ir jārunā attiecībā iepriekšējā komisijas ģenerālsekretāra ievēlēšanu pagājušā komisija noraidīja rekomendācijas, bet, kā Šefkovičs kungs teica, šoreiz situācija bija cita un jaunā ģenerālsekretāra tika ievēlēta pamatojoties uz mūsu izmeklēšanas rekomendācijām. Zlotovska kungam var teikt, jā, mēs neesam pētījuši trialogu jautājumu, mēs atgriezīsimies pie tā. Džordžulis kungam pilsoņu piedalīšanās ir patiešām ļoti svarīga, lai Eiropas Savienība būtu leģitīma, un tas ir mūsu darba pamatā. Piekrītu Freire kungam, ka šī ir veca regulācija, taču mēs uzreiz nevaram visu to darīt. Pieņemam vairāk dokumentus un darām tos pieejamus pilsoņiem. Caurskatāmība padomē, protams, ir smags jautājums, bet šeit ir zināms progress. Jautājums, kas kādreiz bija marģināls, ir kļuvis tagad par tādu visai nopietnu. Gribētu pateikties arī par caurskatāmības jautājumu visās institūcijās. Komentāri saistībā ar invaliditāti un tehnoloģijām, jā, to mēs noteikti ņemam vērā. Man bija prieks redzēt, ka pagājušajā nedēļā tika reklamēta apmācības programma, apmaksāta programma, un tas tiešām saistās ar daudzu parlamenta locekļu idejām. Paldies par to, par jūsu atbalstu un par pārvēlēšanu šajā svarīgajā amatā. Lielas paldies, Aurēlijas Gunzei. Un eh, tagad eh, došu vārdu noslēguma vārdiem referentam Petram Jāram, divas minūtes. Vasaras atvaļinājumā mēs eh, ļoti labi sadarbojāmies Aurēlijas kundze un lūgumrakstu komiteja. Jājautā, vai viss ir kārtībā Eiropas Savienībā? Nē, bet mēs varam arī jautāt, vai mums kopā ir izdevies kaut ko uzlabot, un šeit es varu atbildēt ar jā. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu uh, sāka darboties tur, kur mēs apstājāmies. Vēl ir daudz darāmā. Ķersimies vienkārši klāt darbām. Lūgumrakstu komiteja jūs noteikti atbalstīs. Un nākotnē mēs, protams, iestāsimies par caurdzmību, par vēlēšanu tiesībām un tā tālāk. Mēs kopīgi noteiksim mūsu darba kārtību. Es, protams, arī ļoti nožēloju, ka Kirtonas Dārlingas kundze vairs nedarbosies nec komitejā, nec parlamentā. Uh, Kā ETP koordinators es esmu sadarbojies ar diezgan daudziem koordinatoriem, un man ir patiešām žēl, ka jūsu valsts izstājas no Eiropas Savienības, un līdz ar to jūs vairs nedarbosieties komitejā, bet uh, mēs noteikti vēl uh, paliksim kontaktā. Es domāju, ka ziņojums ir pelnījis ļoti lielu vairākumu. Galu galā šeit ir runa par tādu ļoti pamatīgu, labi izstrādātu mugurkaulu. Lielas paldies uh, visiem, kas piedalījās pie šī ziņojuma gatavošanas. Paldies Jāra kungam, debatas līdz ar to ir beigušās, un uh, balsojums ir paredzēts rīt. Saskaņā ar darba kārtību mums tagad ir paredzēts komisijas paziņojums par uh, komitoloģijas vispārēju principu reformu. Arī šeit es vēlētos jums atgādināt, ka jūs varat pieteikties gan parastā kārtībā, gan arī ar elektroniskās sistēmas palīdzību, um, brīvā mikrofona procedūrai un arī zilās kartas jautājumiem. Veidlapas ir pieejamas mm, plenārs, pie plenārsēdes zāles ieejas. Tagad dodu vārdu komisāram Ševčovičam. Paldies priekšsādātāji, cienījamie deputāti. Pirmkārt, gribu pateikties par iespēju ar jums pārunāt komitoloģijas ietvaru. Lisabonas līgums ieviesa diferenciācijas starp deleģētajiem un īstenošanas aktiem, un uz šiem pamatiem līdz likumdevēji pieņēma komitoloģijas regulu. Tā paredz mehānismus, ko kontrolē dalībvalstis, un tāpat arī kā komisija īsteno īstenošanas pilnvaras. Šī regula paredz arī parlamentam tiesības un padomēji būt pilnībā informētiem par par eh, komisijas iesniegto īstenošanas aktu projektiem dalību valstīm. Tas paredz arī kontrols eh, iespējas situācijās, kad komisija varbūt ir pārkāpus savas īstenošanas pilnvaras. Man liekas, ir godīgi teikt, ka regula pilda savu nolūku. Kāpēc? Tāpēc, ka 2018. gadā eh, komiteja ir sniegusi atzinumu par 1630 ieviešanas aktiem, nav bijis negatīvs atzinums un vairāk kā 32 gadījumi uh, 2018. gadā, kad bija pilnīga atbilstība, šis no opinion eh, bez piezīmēm nozīmē, ka nav kvalificētais mm, vairākums par vai pret šo īstenošanas aktu, vai tāpēc, ka ir dalība valsts ļoti pretrunīgas eh, pozīcijas vai arī atturēšanās. Konkrētos gadījumos apelācijas eh, komitejai ir jāizsaka viedoklis šādos bezatzinuma gadījumos. 18. gadā tā bija attiecībā uz 12. Uh, tiesību aktu projektiem patērētāju aizsardzības jomā. No šiem 12 gadījumiem apelācijas eh, komiteja sniedza eh, šādu bezatzinuma atzinumu. Tieši šie gadījumi ir noveduši pie diskusijām, jo tie galvenokārt ir gadījušies tādās politiski delikātās jomās, eh, piemēram, par ģenētiski modificētas pārtiks un lobarības atļaušanu un tāpat arī par aktīvo vielu ap apstiprināšanu lauksaimniecības produktiem. Tad, kad ir šāds bezatzinums, eh, tad eh, komisija var pieņemt šo īstenošanas aktu loģika komitoloģijas regulā. Eh, tā nevar atļaut pieņemt aktu tikai tad, ja komiteja izsakās pret. Tas ir bijis vadošais princips komitoloģijā jau no sākuma, un tas nodrošina efektīvu īstenošanu. Pār 12 īstenošanas aktiem veselības un patērētāju aizsardzības politikā, um, eh, tad uh, ir likumdošanas ietvers, kas eh, liek komisijai pieņemt lēmumus balstoties procedurāliem lēmumiem un gūtajiem pierādījumiem. Šajos gadījumos, kad kļū, trūkst klavalcētais vairākums komitejā, komisijai tad ir juridisks pienākums dažkārt pieņemt ļoti nepopulārus lēmumus. Junker komisija tāpēc eh, kā prioritāti izvirzīja ideju mainīt šos noteikumus un izvirzīt tādus mērķiecīgus grozījumus eh, par apelācijas komitejas eh, darbu ar mērķi nodrošināt labāku pārskatu atbildību no dalību valstu puses lēmumu pieņemšanas procesos. Ierosinātie grozījumi bija sekojoši. Pirmām kārtām aprēķināt kvalificēto vairākumu no dalību valstīm klātesošajām vai pārstāvētiem dalību valstīm un kuras neaturās. Tas nozīmē, tātad, ka tās nav, var nebūt visas dalību valsts. B. Eh, Paļā, paredzēt iespēju, ka ministrija līmenī tiek nodots vēlreiz šis jautājums eh, apelācijas komitejai C. Dalību valstu pārstāvu balsu apelācijas komitejas līmenī publiski atklāti. Par to mēs runājam pirms dažām minūtēm. Un mm, paredzēt arī iespēju nodot jautājumu padomēji nesaistoša lēmuma eh, izteikšanai un vadošiem norādījumiem. Kāda ir situācija ar šo priekšlikumu? Nu, principā nekāds progress nav bijis eh, pēdējos apmēram trijos gados. No padomas puses nav bijis nekāds atbalsts eh, šīm priekšlikumam. No parlamenta puses eh, galvenā atbildīgā komiteja vēl nav izstrādājusi atzinumu, tikai dažas komitejas ir atbilstījuši šo priekšlikumu. Tāpēc es priekšsēdētāju pozitīvi vērtēju šīs dienas debatas, jo tās dod mums iespēju kolektīvi izvērtēt situāciju Mums tomēr jābūt reāliem un godīgiem. Ja vien nebūs tāda drosmīga virzība uz priekšu, un ja mēs neatbloķēsim šo dosjē, tad maz ticams, ka panāksim kādu progresu. Jaunā komisija ņems vērā jūsu viedokļus, lai gala galā izlemtu, kā virzīties uz priekšu. Uh, E, visu šo priekšlikumu izvērtēšana attiecībā uz e, komisijas darba programmas apstiprināšanu, lai nu kā komisija izmantos visus iespējamos instrumentus, lai aicinātu dalību valsts uzņemties atbildību komatoloģijas procesā un nonākt pie risinājuma ar e, dalību valstīm, kas rastu visplatāko atbalstu komitejā. Atsaukšos uz konkrētiem soļiem, ko mēs veicam, lai uzlabotu komatoloģijas darbu kas ir svarīga arī parlamentam. Pavisam drīz nākšu klajā ar eh, modernizētu komitoloģijas reģistru. Jaunais publiskais reģistrs nodrošinās pieeja ne tikai jaunajiem eh, īstenošanas aktu projektiem, bet tas būs arī lietotājiem draudzīgāks, sniegs informāciju par komitejām un to sanāksmēm. Tāpat arī kopīgi strādāšu ar jums un padomu, lai nodrošinātu, ka nesaistošie. Yeah E, nodalīšanas kritērijas starp e, īstenošanas un deleģētiem aktiem, par ko mēs vienojamies pagājuši gadu, ka tie veicinās sarunas un dos arī konkrētu labumu. Komisija ir apņēmības pilna respektēt šos kritērijus, izstrādāt likumdošanas e, priekšlikumus un arī likumdošanas sarunu procesos. Paralēli tam, cienījamie deputāti, mums ir jāvirz uz priekšu sarunas par aktu saskaņošanu, kuri atcaucas uz regulējošo procedūru un kontroli. Mēs ļoti veiksmīgi esam darbojušies pie pirmās pakotnes pagājušā gadā, bet darbs ir jāturpina arī pie atlikušajām pakotnes daļām. Es ar cerībām raugos uz šo debati, uzklausīšu jūs viedokļus, jo es ceru, ka tas pabeigs, pal palīdzēs mums pabeigt darbu par komisijas darbu programmu 2020. gadam. Liels paldies komisāram Šefčovičam, tagad pusotra minūte Sajera kungam. i'm not sure whether the micro is on. Maikam mikrofons nav ieslēgts. Yes. Mr. President, I would like to thank... Priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs. Gribētu pateikties un uzsvērt to, ka pēdējā brīdī faktiski ir bijis zināms progress šajā jautājumā, taču Jure komitejā pat laban sāks skatīt šo jautājumu. Taču citās komitejās ir viedokļi par ieteikto regulāciju, un šeit uzsvērts komatoloģijas procesa esošais variants, taču caurskatāmības aspekts būtu jāstiprina. Jūra galvenokārt piedalās pie šo jautājumu izstrādes, sevišķi runājot par politisko caurskatāmību. Dažās augsta profila gadījumos skaidras dalību valstu pozīcijas trūkums un politiskās atbildības trūkums liek komisijai bez valstu atbalsta nopalikt dīvainā situācijā. Tāpēc 2007. gadā bija mēģinājumi mainīt šos priekšlikumus, taču izrādās, ka ņemot vērā pretestību no dalību valstīm, šīs reformas nākotne ir visai neparedzama un miglātīta. Īpaši žēl, ka priekšlikuma daļa saistās ar citiem priekšlikumiem, kas varētu tikt atrisināti. Paldies! Lās paldies, Saira kungs. Tagad divas minūtes. Es atnunājos Korbita kungs. Korbita kungs vēlas ko jautāt Saira kungam. Saira kungs. Saira kungs. Vai jūs akceptēsiet Korbita kunga jautājumu? Sēnkungs, vai jūs nepiekristu pie tādas domas, ka komisijai ir uzticēta iespēja pieņemt lēmumus tad, kad dalību valsts nespēja vienoties? Padome nespēja vienoties par kādiem lēmumiem, tad taču būtu samērā normāli, ka komisija varētu pieņemt lēmumu šādās situācijās jo komisija taču ir atbildīga parlamenta priekšā. Tai ir jāpieņem lēmums un nevis jāatbrīvojas no politiskās atbildības. Atbilde. Es neesmu pret šādu risinājumu. Es to būtu gatavs atbalstīt, taču pat laban padomē jau vairākus gadus šis jautājums neiet uz priekšu. Mēs, protams, varam mēģināt to atbalstīt un mēģināt virzīt, taču es turētos pie līnijas, ko iesaka Ševčovičs kungs, meklējot kādu veidu, kā to risināt, sevišķi, ja mēs varētu stiprināt atbildību un caurskatāmību. Lielas paldies, Sajara kungs, un tagad uh, Folotas eh, kundzei divas minūtes. Jā, mm, paldies, priekšādātā kungs, eh, komisāra kungs. Šajās debatēs mums vajadzētu atcerēties par diviem jēdzieniem - dalībvalstu atbildīgums un caurzmība iedzīvotājiem. Kā jau komisārs to aprakstīja, arī politiski šeit ir runa par sensitīviem jautājumiem. Te ir runa par to, kā tiks ietekmētā pilsoņu drošība un veselība.